Godātie kolēģi, paldies, kas esat nākuši, lūdzu ieņemiet savas vietas, tā lai mēs varētu sākt sanāksmi. Paziņoju šo mūsu dibināšanas komiteju transporta komitejā par atklātu. Darba kārtībā mums ir komitejas priekšādātāji un vicepriekšādātāji, jeb kopā saucot prezidiju ievēlēšanu. Atgādināšu, ka mums ir jāievērē viens priekšādātājs un četri vicepriekšādātāji. Gribu jums uzreiz arī pastāstīt, ka ir vairāki deputāti aizstāvējušajās vēlēšanās. Tautas partija tas ir Marinesku kungs, ko aizstāja Predes kungs, Muzolie aizstāja Prusta kungs, un nav informācijas šobrīd par vēl vienu kundzi. Pandālenu aizstāja. Um, Kā? Rēma. Piotrovski kunga aizstāja. Kirkop kungs. Goe. Vilnerēju aizstāja. Kenikonekas kundze. Katro galas kungu aizstāja Demasī kungs. Zemkes kungu aizstāja Senālovs kundze. Un tātad kvorums ir nodrošināts, par to esam pārliecinājušies, viens ceturdaļ deputāti ir klāt. Un tāpēc tālāk aicinu jūs izvirzīt kandidatūru transporta komitejas priekšādātāju am, amatam. Lūdzu. Delīkundze, jūs pārstāvat zaļos, vai ne tā? Paldies, priekšādātāji! Godātie kolēģi, man ir tas gods mūsu grupas pārdā izvirsīt mana kolēģa Maikla Krāmera kandidatūru. Viņš tiešām ir visu cieņu pelnījis deputāts, kas ir ļoti eh, aktīvi un entuziastiski darbojies transporta jomā. Un jūs šodien varat ar savu atbalstu parādīt atzinību viņa darbam. Nu, viņš šī, šajā komitē darbojas jau desmit gadus un patiešām ceru, ka viņš kļūs arī par mūsu transporta komitejas turpmāko priekšādātāju. Paldies! Kramer. Kramerkungs, vai jūs piekrītat to, ka tiekat izvirdīts par kandidātu šim amatam? Jā, piekrītu gan. Ļoti labi Vai ir kādi citi kandidāti uz šīs komitejas priekšādātāju amatu? Nē, tādu nav, un tad tādā gadījumā saskaņā ar reglamentu ierosinu, ja nav iebildumu, ievēlēt priekšādātāju aklamāciju. Je lui présente. Euh, apsveicu jūs visu vārdā, lai jums tiešām izdodas ilgi un veiksmīgi vadīt šo komiteju un lūdzu nāciet manā vietā vadīt tālāk sēdi. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, godājumās dāmas un kungi, miļie kolēģi. Man tā ir neierasta loma sēdēt šeit augšā un redzēt jūs visus no priekšas. Uh, liels paldies visiem par uzticību un paldies par sadarbību iepriekšējā uh, sasaukuma laikā. Es ceru, ka tā turpināsies. Un liels paldies arī sekretariātam, kurš vienmēr atbalsta mūsu draugu darbu. Uh, Vēlreiz liels paldies par uzticību un aicinu ievēlēt pirmo vicepriekšsādātāju. Kādas būtu kandidatūras? Jā, no ALDE grupas novēlu jums nu, vislabākos panākumus, ceru uz veiksmīgu sadarbību un pirmā vicepriekšsādātāja amatam vēlos eh, pieteikt Dominika Rikē kandidatūru. Viņš ir ļoti pieredzējis šajā komitejā un vismaz uh, vēlreiz ievēlētajiem deputātiem ļoti labi pazīstams. Viņš ir mūsu izvēle, un es ceru, ka varbūt arī jūs par viņu balsosiet. Jā, viņš mums ir ļoti pazīstams, tikko viņš vēl te sēdēja, tāpēc arī es viņu pazīstu, tāpēc es tagad aicinu uh, pieteikt alternatīvas kandidatūras, ja tādas ir. Ja nē, tad mēs ievēlam Dominiku Rikē aklamācijas procedūrā. Er- un Un darf nu mal fragen. Un es gribēju Dominikam jautāt, vai jūs piekrītat pieņemt šo amatu? Jā, liels paldies. Un tagad es aicinu viņu ieņemt uh, vietu šeit prezidijā. Ja, der zweite Otrs vicepriekšsādātājs arī ir jāievēl, vai kādam būtu priekšlikumi. Jā, paldies priekšsādātāji. ETP grupas vārdā es gribēju ierosināt uh, sava kolēģa Dītera Lebrekta Koha kandidatūru. Viņš šajā komitejā darbojas jau daudzas gadus. Es esmu pilnīgi jauns deputāts, viņš man var palīdzēt. Un mēs uh, ierosinam Dīteru Librehtu Kohu kā otro trankomitejas vicepriekšsādātāju. Vande Kampa kungs, vai būtu kādi citi alternatīvi priekšlikumi? Tad es jautāju Koha kungam, vai jūs piekrītat uh, savas kandidatūras izvirzīšanai? Jā, labprāt. Mm, tā tad es ierosinu arī šo kandidatūru apstiprināt ar aklamāciju. Un kolēģis aicinu jūs ieņemt uh, vietu šeit uh, priekšā prezidijā. Ja, danke. Ja, Dann kommen wir zu dem dritten. Pāriesim pie trešā vicepriekšsādātāja ievēlēšanas. Roberts Zīle. Uh, Jā, vispirms es gribēju apsveikt eh, Mihailu Dominiku un Dīteru ar ievēlēšanu un gribētu ECR grupas vārdā piedāvāt Tomašu Parembas kunga kandidatūru. Viņš eh, piekrīt savai izvirzīšanai, viņš nav klāt, bet eh, viņš ir piekritis ieņemt šo amatu. Dann frage ich auch hier. Labi, tad es uzdodu jautājumu arī tagad, vai ir kādas alternatīvas kandidatūras. Ja nē, tad uh, piekrišana ir saņemta un aklamācijas procedūrā varam apstiprināt uh, viņa kandidatūru. Damit ist Herr Tomas Poreba. Tomas Poreba tādā gadījumā ir ievēlēts. Mēs pārējām pie ceturtā vicepriekšsādātāja ievēlēšanas. Kādi būtu kandidāti? Ismail Atuk. Yes, thank you, thank you. Ismail Atuk, Ertuk. Jā, paldies priekšsādātāji, apsveicu jūs ar ievēlēšanu un apsveicu arī vicepriekšsādātājs. Mūsu kandidāts ir kolēģis no uh, Ungārijas, Ištvans uh, Uhelji. Uh, Viņš iepriekš ir strādājis ar turisma jautājumiem, un es aicinātu jūs atbalstīt viņa kandidatūru. Liels paldies! Es jautāju, vai kādam būtu citas kandidatūras? Nē? Nē, es esmu Ištvāns. Es piekrītu savai izvirzīšanai. Gribētu strādāt ar jums kopā. Labi, tad es varu jautāt, vai mēs viņu varam ievēlēt aklamācijas procedūrām.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 Jā, tas ginga alles ziemlich schnell un reibungslos in diesem. Tas noritēja diezgan ātri un bez sarežģījumiem. Šajā komitejā tā tas vienmēr nebūs, jo mums uh, mēdz būt atšķirīgas nostājas, bet tas būs uh, ļoti interesanti raudzīties, kā veidosies mūsu diskusija. Transporta komitejā mēs runājam par transporta un klimata pārmaiņu jautājumiem, atbalstām 2020. gadam izvirzītos mērķus arī transporta jomā, un tas nozīmē, ka balstoties uz uh, 1990. gada datiem mēs samazinām izmešus par 20%. Tas bija ļoti ambiciozi, bet mēs uh, ar lielu vairākumu tam piekritām. Mēs zinām, ka bez tā mums neizdosies uh, apturēt klimata pārmaiņas. Mēs zinām, ka līdz šim. Mm, samazināts transportā eh, par 32% izmeši mājokļos 24, bet eh, atsevišķās nozarēs izmeši pieaug. Un tas, ko mums izdevies eh, panākt citās nozarēs, to mums vajadzētu izdarīt arī transportā. Ir nepieciešams nodrošināt mobilitāti, bet ir jāsargā arī vide. Otrs uzdevums uh, ir ārējo izmaksu internalizācija. Jāstrādā arī pie tā. Un, protams, ļoti aktuāls jautājums arī ceturtā dzelzceļa pakotne. Tur ir daudz priekšlikumu. Uh, būs jāvienojas, kā mēs ar šiem priekšlikumiem strādāsim, bet eh, par to runāsim 22. jūlijas sanāksmē. Uzklausīsim komisāru Kālas, protams, arī Itālijas uh, prezidentūru, jo sanāksmē piedalīsies Itālijas transporta ministrs, un es vēlētos, lai jūs visi šajā sanāksmē piedalītos. Mums ir komitejas sanāksme nedaudz uh, jāsīsina, jo šodien ir paredzētas vēl arī citas konstitutīvās sanāksmes, un es pateicos jums visiem par aktīvo līdzdalību, par jaukajiem vārdiem, un es esmu pārliecināts, ka mēs visi attaisnosim jūsu uzticību. Lielas paldies! Sanāksim pasludinu par slēgtu. Thank you.